Chiedo scusa per il fatto che stiamo. Eh, chied... Labrīt! Es atvainojos, ka mēs eh, kavējam sēdes sākumu, bet ir eh, problēma ar liberāļu balsošanas sarakstu, ko viņi laikā nesaņēma, tāpēc es lūdzu jūs visus būt pacietīgus un uh, nedaudz uzgaidīsim, kamēr mēs atrisināsim šo tehnisko problēmu. Tā lai mūsu bal, uh, kolēģi visi varētu balsot. Šķiet, ka dokuments beidzot ir saņemts. Un uh, varbūt sāksim pārbaudīt savas elektroniskās balsošanas kartes. Tātad ievietojiet lūdzu balsošanas kartes iekārtā un pārbaudīsim, vai viss darbojas. Bene, allora possiamo com... Lieliski, līdz ar to varam sākt balsošanu, saka priekšsādātājs. Un vispirms balsosim par ieteikumu padomē par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas 65. sesiju. Vispirms pirmā punkta apakšpunkta 17. grozījums Melanšona par pret. Celiet rokas, ja? Pret. Noraidīts. Pirmais kompromisa grozījums. Par. Pret. At, pieņemts. Pārējiem pie 21. Tātad par 21. par. Pret. At, noraidīts. 22. par. Pret pieņemts. 23. par, pret, noraidīts. 24. par, pret, pieņemts. Tālāk. Divdesmit piektais grozījums. Divdesmit piektais par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 pieņemts. Otrais kompromis grozījums par, pret, pieņemts. Pārējiem pie trešā kompromis grozījuma par, pret, pieņemts. Pie 38. par, pret, noraidīts. 39. par, pret, noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. Tālāk 42. par, pret, pieņemts. 43. par, pret, noraidīts. 44. par, pret, noraidīts. 45. par, pret, noraidīts. 46. par, pret, noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski, lieliski, tātad par 48. balsojam elektroniski. Tātad par 48. Tātad, nu, jūs redzat, ka rezultāti ir lieliski, 31 pār 29 pret. Pieņemts. 47. par. Pret. Pieņemts. 5. kompromisa grozījums par. Pret. Pieņemts. Tālāk pie, pārējiem pie pirmā mutiskā grozījuma. Tas ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa par pret Noraidīts otrā daļa par pret noraidīts. Vēlties pārbaudīt, labi, pārbaudīsim mut, elektronisku otro daļu pirmajam mutiskajam grozījumam. Balsojam! Sešdesmit divi balsojuši. Vēlaties izteikties, lūdzu? Now it's on. Okay, thank you. Um, Mr. President. Priekšādātāji, saka Lamsdar kungs, balsot par otro daļu, ja neesam balsojuši par pirmo daļu, nav, nav nekāds jēgas, tāpēc es gribēju, lai mēs pārbaudam balsojumu arī par šī grozījuma pirmo daļu, kur bija noraidījums. Uh, jo man bija tāda sajūta, ka tur bija tomēr pozitīvs balsojums. Tātad vai mēs nevarētu balsot lūdzu par visu, tāpēc ka nav nekādas jēgas balsot tikai par šī grozījuma otro daļu. To pie, stalīto balsojumu pieprasījuši guvi kolēģi. Tātad vēl vienreiz pārbaudīsim pirmo daļu un pēc tam otro, jo nav nekādas jēgas balsot tikai par otro daļu. Allora, volete un check su... Labi, pārbaudīsim elektroniski abas daļas. Vispirms Lieliski. Vēl vienreiz balsojam par pirmo daļu, pirmā mutiskā grozījuma pirmo daļu elektroniski. Lūdzu, tātad sākam balsot par pirmo daļu. Tātad 35 par, 24 pret, no pieņemts. Tātad otrā daļa tagad. Balsosim atkal elektroniski. Jā. Lieliski, 64 balsojuši 3-1 pār 33 pret noraidīts. Otrā daļa ir noraidīta. Tātad. Tālāk sastais kompromiss par pret, pieņemts. Tālāk, septītais kompromiss par, pret, pieņemts. Tālāk, 57. par, pret, noraidīts. Labi, 57. Pār, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 57. grozījumu. Tātad 34 par 27 pret. Pieņemts. 58. par. Pret. Noraidīts 59. par. Pret. Pieņemts. 60. par. Pret. Domāju, pieņemts. 61. par. Pret. Noraidīts 62. par. Pret. Noraidīts. Otrais mutiskais grozījums par, pret, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējiem tālāk pie 65. par, pret, pieņemts. 66. par, pret, pieņemts. Tālāk, 69. kompromis grozījums par, pret, pieņemts. Pārējiem pie 67. par, pret, jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski par 67. grozījumu sākam balsot. 63 balsojuši, 33 par, 30 pret pieņemts. Tālāk. Nē, par 69 nav jābalso, jo pieņēmām 9 kompromisu. Tātad pāriem pie 7. 70. pret noraidīts. 71. par pret pieņemts. 10. kompromiss grozījums par pret pieņemts. Pārējiem pie 77. par. 77. par. 77. pret. Noraidīts. 78. par. Pret pieņemts. 78. tagad atvainojos par. Pret. Noraidīts. Tātad 78. pārbaudam elektroniski nebija īsti skaidrs. Beidzam balsot, 63 balsoja, 34 bar, par 29 pret pieņemts. Jā, labi, ka pārbaudījām elektroniski. 79. par, pret, pieņemts. 80. par, pret, pieņemts. Noraidīts. 80. 80. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 80. Astoņdesmitais grozījums. 63 balsojuši, 62. 62 balsojuši, 21 par, 41 pret, noraidīts. 81 par, pret, pieņemts. 82. par, pret, noraidīts. 83. par, pret, noraidīts. 84. par, pret, noraidīts. 85. par, pret, noraidīts. 88. par, pret, noraidīts. Noraidīts. 87. par. Pret. Noraidīts. Tālāk pārējam pie apsarumiem. Otrais par. Pret. Noraidīts. Tātad labi, vēl vienreiz par A apsvērumu. Otrais grozījums balsosim elektroniski. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vēl viens balss trūkst. Lūdzu. Tātad 62 balss vai 26 par 35 pret noraidīts. Trešais. Par. Pret. Pieņemts. Tālāk. Atsevišķi pa daļām balsosim par ceturto. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa ir no atsaukta, trešā daļa par pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts. Mutiskais trešais grozījums par pret pieņemts. Tālāk pārējiem pie astotā par pret pieņemts pieņemts. Devītais par, pret, pieņemts. Desmitais par, pret, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, noraidīts. Divpadsmitais par, pret, noraidīts. Trīspadsmitais par, pret, noraidīts Noraidīts. 14. par? Labi, par 13. balsosim elektroniski. Pārbaudīsim. Tātad 13. grozījums. Sešdesmit trīs, kas balso, jā, trīsdesmit divi par, trīsdesmit viens pret, pieņemts. Ar vienas balsas pārsvaru. Četrpadsmitais par, pret, Noraidīts. 15. par. Pret. Noraidīts. 16. par. Pret. Noraidīts. Tālāk. Ievilkumi. Pirmais grozījums par. Pret. Pieņemts. Tālāk jābalso par četriem attīstības komitejas grozījumiem. Pirmais deve grozījums par pret pieņemts B par pret pieņemts C par pret pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Bāzosim elektroniski par 9C grozījumu. Elektroniski sākam par to balsot, lūdzu, kolēģi. Tātad 64. Vēl pāris kolēģi, jā, vēl pāris kolēģi nav nobalsojuši. Šķiet, ka jums jau vajadzīga kafija. Ļoti labi. 65 balsoja, 34 par, 31 pret, pieņemts. Un DV, D par, pret, pieņemts. Tālāk balsosim elektroniski par ziņojumu projektu kopumā. Sākam balsot. Manka sempre uno. Vēl vienas balss trūkst kā vienmēr. Dei misteri su questi voti, c'è qualcuno che ha la scheda ma non vota? Chiudiamo. 59 favorevoli, 0 contrari, 4 Tātad 59 par, neviens pret, 4 atturējās, apsveicam referentu. Lieliski. Lamsdorf kungs, apsveicam jūs ar šo veiksmīgi paveikto darbu. Nu un tagad pāriesim tālāk pie otra balsojuma. Lamsdorkovs, jūs vēlēties izteikties? Jā, es tikai gribēju informēt kolēģis. Pirmām kārtām, ka sadarbība ar attīstības komiteju ir bijusi ļoti veiksmīga, bet ne to es gribēju teikt. Es tagad gribu jūs informēt, ka es došos pie padomas, jo šie ir ieteikumi padomēji. Esam saņēmuši ielūgumu no padomas darba grupas prezentēt šīs rekomendācijas, šos ieteikumus. Šī ir jau otrā reize nu, centīsimies izveidot dialogu starp parlamentu un padomu par šīm ļoti svarīgajām lietām. Nu, tas ir tas, ko gribēju jums pastāstīt, kolēģi. Tāda būs tālākā noris. Paldies! Benissimo, grazie, onorevole Lamsor, per la sua precisione. Lielas paldies, Lamsdorf kungs! Nu, un tagad pāriesim tālāk pie nākamā balsojuma. Te mēs balsosim par institucionālajiem aspektiem saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Pirmais punkts par, pret, pieņemts. Pirmais punkts, otrais grozījums par, pret, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējiem uzreiz pie trešā kompromisa pār, pret, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējām pie Septītā par pret pieņemts. Astotais par pret pieņemts. Nē, par devīto nebalsosim, tāpēc, ka pieņēmām trešo kompromisu. Desmitais par pret pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, balsosim par elektroniski par desmito grozījumu, lūdzu. 65, kam jā, 65 balsis. Vēl četras balsis trūkst, vajadzētu būt 65. Nu, trīs. Trīs kafijas lūdzu tiem kolēģiem, kas vēl nespēja nespēj nobalso, nobalsot. Tātad 62, 33 par, 27 pret pieņemts. Tālāk otrais kompromiss. Par? Pret? Pieņemts. Pārējiem pie 11. par, pret, noraidīts, 12. par, pret, noraidīts, 14. Par ko jūs vēlaties pār, pārbaudīt? Par 12. Labi, par 12. varam balsot arī par 12. Par 12. balsojam elektroniski, ja jūs vēlaties to pārbaudīt. Lūdzu, sākam balsot. 63 šobrīd ir 64 jau nobalsojuši. Beidz slēdzam balsojumu. 33 par 29 pret pieņemts. 14. par pret at, pieņemts. 15. par pret pieņemts. 16. divās daļās. Nē, tas atkrīt, jo pieņēmām pirmo kompromisu. Pārējiem pie 17. divās daļās. Pirmā daļa par? Pret? Pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Pieņemts. 18. par? Pret? Pieņemts. 19. par? Pret? Pieņemts. 20. par. Pret. Pieņemts. 21. atkrīt. 22. arī atkrīt. Jā, atkrīt 22. jā. Tātad 23. par Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Bazojam elektroniski par 23. grozījumu, kolēģi. Joprojām pietrūkst vienas balss. 64, 32 pār, 30 pret. Pieņemts. Tālāk elektroniski balsosim par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Jā, 62 balsoja. 63 jau nobalsojuši, ļoti labi. 57 par, 4 pret, 2 atturējās. Apsveicam referentu. Un pārējie uzreiz tālāk pie nākamā balsojuma, un tā ir Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Latīņu Ameriku, kur ir referents Sala Frankas kungs. Voti kontrāri. Tātad 1. 17. par, pret, noraidīts. 32. par, pret, pret. 34. par, pret, pieņemts. 35. par, pret, noraidīts. 117. par, pret, noraidīts. Tātad 118. Eh, 118. divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, noraidīts. Otrā daļa par, pret, Noraidīts. 36. Par. Pret. Noraidīts. 37. Gribat pārbaudīt? 36. Tā tad balsojam elektroniski, lai pārbaudītu balsojumu. 34, 36. 36. grozījums. Beidzam balsot. 30 pār, 30 pret viens apturās, noraidīts. 37. par, pret, pieņemts. 119. par, pret, noraidīts. 38. par, pret, noraidīts. 39. par, pret, noraidīts. 40. par, pret Pret? Noraidīts. 41. Uh, un 42. identiski? Nē. Uh, pārējām pie 8. kompromisa par. Tātad pret? Pieņemts. Lunačika kungs uh, gribētu izteikties. Lūdzu, jums vārds. Kundze. Jā, paldies. Es gribētu, lai mēs balsotu par vardarbības, par seksuālās vardarbības iekļaušanu. Jo tas bija kompromiss grozījums starp mani un Meijer kungu, un tas kompromiss, kompromiss tika izņemts ārā, tāpēc es gribētu par šiem vārdiem, par šo daļu balsot atsevišķi. Eh, vorrei sentire il relatore su questo punto. Jā, uzklausīsim varbūt referentu. Priekšsēdētāji, es saprotu, ka Lunačeka skundze iesaka šeit mutisko grozījumu balstoties uz vardarbību pret uh, dzimumiem, dzimumu vardarbību. Un atbilstoši procedūrai, ja tas ir mutisks grozījums, tad eh, tas nav eh, pieņemams un mums vajadzētu turpināt balsot atbilstoši sarakstam. Jā, protams. Jūsu vērojums ir gluži pareizs. Bet jāskatās, vai ir kādi iebildumi. Tā tad, ja jūs eh, piekrītat Sala Frankas kungam un nevis uh, mutiskā grozījuma iesniedzējiem, tad jums ir jāpieceļas nē priekšsēdētāji labo Sala Frankas kungs. Uh, pietiek ar vienu iebildumu. Labi, tā tad pietiek ar jūsu iebildumu. Es vienkārši atcerējos, kas notika plenārsēdē, uh, bet komitējām ir citi noteikumi. Tālāk, astotais kompromiss, kurš pār pret pieņemts. Tā, 120. kurš pār? pret, noraidīts, 47. par, pret, noraidīts, 9. kompromiss par, pret, pieņemts, pāriem pie 49. par, pret, noraidīts, 10. kompromiss par, pret, pieņemts, 51. par, pret, Pieņemts. 52. par. Pret. Pieņemts. 121. par. Pret. Noraidīts. 11. kompromiss par. Pret. Pieņemts. Pāriem pie 56. par. Pret. Pieņemts. 12. kompromiss par. Pret pret, pieņemts. 58. par, pret, noraidīts. 13. kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējām pie 61. par, pret, pieņemts. 62. Nē, eh, tas jau ir iekļauts, tātad 65. kas par, pret, Noraidīts 63. Jā, šķiet. Jā, 63. par. Pret. Noraidīts 64. 63. 63. pārbaudam balsojot elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par 63. grozījumu. Beidzam balsot. 33 pret, 28 pār, tā tad noraidīts. 64. pār, pret, noraidīts. Mums ir mutiskais grozījums numur 2 par, pret, noraidīts. 68. grozījums par, pret, noraidīts. 67. pār, pret pret noraidīts. 68. par pret noraidīts. 14. kompromiss par pret pieņemts. Pārējām pie 73. mutiskā grozījuma. Kas balso par? Lunačeks kundze, lūdzu jums atkal vārds. Es atvainojos. Tas e, nav 14. grozījumā iekļauts, un es gribētu, lai 70. grozījums, lai par to mēs tomēr balsot. Tātad 70. nav iekļauts 14. kompromisā. E, priekšsēdētājs Aksel Franks kungs, es saprotu, ka tad, kad mēs esam nobalsojuši par kompromisu grozījumu, vispārējie atkrīt, un otrām kārtām mana grupa ir pret mutisku grozījumu. Va bene, allora a questo punto decade il 70 e andiamo al 70. Labi, tā tad 70. atkrīt un mēs balsojam par 73. Bez mutiska grozījuma. Kurš par? Pret. Noraidīts. 74. par. Pret. Pieņemts. 75. ir identisks ar 122. kurš par pret noraidīts. Mutiskais grozījums numur 4 par Salafrankas kungs, lūdzu jums vārds. Šis mutiskais e, grozījums Allora. ir neatbilstošs. Tā tad, ja atkal, ja kāds ir pret, Vai Salafrankas kungs varētu paskaidrot, kāpēc šis mutiskais grozījums nevar tikt pieņemts, jo tas ir sarakstā un tas nav iesniegts pēdējā minūtē? Salafrankas kungs, jums vārds. Jā, paldies, tāpēc, ka ultraperiferālie reģioni nav iekļauts šajā ziņojumā. Bene, allora, non si vota l'emendamento. Labi, tad mēs nebalsojam par 4. mutisko grozījumu un mēs pārējām pie 123. Morits kundze vēl gribēja izteikties, lūdzu jums vārds. Grupas var balsošanas laikā izlemt, vai balsot vai nē. Referents vienkārši nevar izslēgt kādu grozījumu no saraksta, kuru komitejas sekretārās ir iekļāvis sarakstā. Labi, tad es nolasīšu, kas ir rakstīts nolikumā. Reglamentā. Tātad, ja ir iesniegti grozījumi mutiski komitejā par tos var likt uz balsošanu, ja vien kāds komitejas loceklis nav pret, eh, komitejas loceklis ir pret, tā tad mēs nevaram balsot par šo mutisko grozījumu. Es atvainojos, bet tā tas ir. Tāda ir noteikuma, un noteikumi ir skaidri. Tā, tad 123. grozījums, eh, kurš par? Pret? Noraidīts. 76. Par? pret, pieņemts. 124. par, pret, noraidīts. 77. par, pret, pieņemts. 78. par, pret, noraidīts. 79. par, 78. mēs pārbaudām balsojot elektroniski. a 62, chiudiamo. Beidzam balsot. 35 pār 27 pret, tātad pieņemts. Pārējām pie 79. grozījuma. Balsojam. Kas pār? Pret? Pieņemts. 80. par. Pret. Noraidīts. 125. Par. Pret. Noraidīts. 81. Par. Pret. Pieņemts. Pārējām pie 82. trijās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Pieņemts. Trešā daļa. Kas par? Pret Noraidīts. 83. Par trešo daļu 82. grozījumam veicam pārbaudi elektroniski. Tātad 82. grozījums trešā daļa balsojam elektroniski. Tā tad divi nav nobalsojuši. 37 pret, 26 par, un tā tad noraidīts. 83. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 84. par, pret, noraidīts. 85. par, pret, pieņemts. 15. kompromiss, kas par, pret, pieņemts. Pārējām pie 87. grozījuma divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, pieņemts. 88. kurš par, pret, pieņemts. 89. kurš par, pret, pieņemts. 90. kurš par, pret, pieņemts. Pieņemts. 91. Kurš par? Pret. Pieņemts. 16. kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 92. 17. Eh, kompromiss. Kurš par? Pret. Pieņemts. 94. Kurš par? Pret. Noraidīts. 95. Kurš par? Pret. Noraidīts. 126. par, pret, noraidīts. 18. kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Pārējām pie 98. Jā, pie 98. grozījuma. Kurš par? Pret. Pieņemts. 99. par. Pret. Pieņemts. 127. kurš par pret noraidīts. 100. Uh, uh, ir kļūda, saka priekšsēdētājs. Mēs nebalsojam par to, jo 100. 100. Uh, un 101. jau ir iekļauts 18. grozījumā. Mēs pārējām pie 128. Kurš pār 128. pret? Noraidīts. Tālāk mutiskais grozījums numur 5, kurš par pret pieņemts. 102. par pret noraidīts. 103. par pret noraidīts. 104. par pret noraidīts. 105. par pret pieņemts. 106. kurš par pret pret, noraidīts. 107. kurš par, pret, noraidīts. 108. kurš par, pret, noraidīts. 109. kurš par, pret, noraidīts. 110. kurš par, pret, noraidīts. 111. kurš par, pret, pieņemts. 129. Balsojam daļās par pirmo daļu, kas par pirmo daļu, pret, noraidīts. Otrā daļa, kas par, pret, noraidīts. Tālāk otrais uh, grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 112. kurš par, pret, noraidīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, pret, pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, noraidīts. 113. lingvistisks grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Sastais, mēs balsojam divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, noraidīts. Otrā daļa, pār, pret, noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret. Pieņemts. Pāriem pie astotā. Kurš par? Pret. Noraidīts. Devītais, kurš par? Pret. Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret. Pieņemts. Pārējām pie uh, 12. kompromisa trīs daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret. Noraidīta pirmā daļa. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Noraidīts. Trešā daļa. Kurš par? Pret. Noraidīts. Tres, 13. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 14. Kurš par? Pret. Pieņemts. Tālāk. Preciz, precizējums. Balsosim vispirms par sesto mutisko grozījumu. Ja tas ir noraidīts, tad mēs eh, balsosim par 15. Sala Franks kungam vārds. Priekšsēdētāji, mēs esam pret šo mutisko grozījumu. Tā tad, respektējot eh, noteikumus, mēs balsojam par 15. grozījumu, kurš par, pret, pieņemts 114. Eh, par, pret, šķiet, ka noraidīts. Sešpadsmitais, kurš par, pret, noraidīts. Septiņpadsmitais par, pret, noraidīts. Simtu piecpadsmitais par, pret, noraidīts. Astoņpadsmitais, kurš par, pret pret, noraidīts. 19. kurš par, pret, noraidīts. 20. kurš par, pret, pieņemts. 21. kurš par, pret, noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par, pret, pret pieņemts. Pārējām pie uh, sestā kompromisa, kurš par pret pieņemts. Uh, 26. nav jābalsos, 7. kompromiss, kurš par pret pieņemts. Pārējām pie 28. Mums ir atkal mutiskas grozījums, numurs 7. Un balsojam kopā tātad. tad ar 28. grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. 29. par? Pret? Noraidīts. 30. par? Pret? Noraidīts. 31. par? Pret? Noraidīts. Mutiskais grozījums numur 8 par? Pret? Pārbaudīsim. Sala Franks kungs, jūs gribētu izteikties? Nē? Mēs pārbaudām balsojumu par astoto mutisko grozījumu, jo uh, neredzēju skaidri, cik rokas paceltas. Tātad sākam balsot elektroniski astotais mutiskais grozījums. Beidzam balsot par uh, mutisko grozījumu numur 8, 37 pret 26 pār, tātad noraidīts. Grozījums numur 1, kurš par? Uh, pret pieņemts. Tā šķiet uh, mutiskais grozījums numur 9 par pret noraidīts. Labi. Un tagad mēs uh, balsosim par attīstības uh, komitejas grozījumiem, bet vispirms uh, Sela Frankas kungs ir lūdzis vārdu. Tātad lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs ļoti vēlu saņēmām šo atzinumu no attīstības komitejas, un mēs to saņēmām, kā es teicu, vēlu vakardien, un es domāju, ka lielākā daļa punktu no uh, attīstības komitejas jau ir iekļaut šajā ziņojumā, tāpēc mans ieteikums ir sekojošs. Ir pāris punkti, kas nav iekļauti, bet mans ieteikums komitejas locekļiem būtu tāds - noraidīt visus uh, punktus, ko ir iesniegusi attīstības komiteja konsekvences pēc. Lunačeks kundze, jo lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, nepiekrītu referentam Es atvainojos, bet nepiekrītu attīstības komitejā. Vakar mums bija balsojums, mums bija sēde un iespējams, ka varbūt jā, mēs darbu varējām organizēt labāk attiecībā uz šo laika termiņu un balsošanu, bet jā, dokumentu jūs saņemāt vakar vēl. Es gribētu, lai mēs tomēr nobalsot par šiem grozījumiem, par visiem pēc kārtas jo vairāki jautājumi nav iestrādāti referenta tekstā, tāpēc domāju, mums vajadzētu pēc kārtas balsot par šiem grozījumiem. Meierkungs, Meierkungs un pēc tam Vigrēnkungs. Uh, paldies! Domāju, ka mums ir jābalso par visiem šiem uh, grozījumiem, ko iesniegus attīstības komiteja dokuments pienāca vēlu, bet gribu atgādināt, ka arī kompromisus mēs saņēmām vakar sēdes sākumā, tā ka mēs esam pieraduši pie šādas prakses un domāju, ka mēs varēsim pārvarēt šīs grūtības. Vīgnēn kungam vārds. Paldies! es gribētu piebilst šai situācijā, ka mums ir jāizrāda cieņa saviem kolēģiem attīstības komitejā, tāpēc mēs gribētu turpināt uh, balsot tā, kā tas ir paredzēts balsojuma sarakstā, tātad par šiem devu grozījumiem. Labi, tādā gadījumā balsosim par šiem grozījumiem tādā kārtībā, ka te ir iesniegt, un sākam ar pirmo punktu, pirmo grozījumu, kurš par Labi, ja ir nepieciešams, pārbaudīsim elektroniski, bet man šķiet, ka bija rezultāts skaidrs. Labi, sākam elektroniski balsot tātad. Tātad labi, balsojam pirmo, par pirmo punktu. 64 balses eh, nodotas. Un tātad 32 par 32 pret. Tas nozīmē, ka noraidīts. Acīmredzot, vajadzēs pārbaudīt šādā veidā visus grozījumus. Labi, tā tad tieši balsojuma rezultāti bija pilnīgi vienādi. Tā tad otrais punkts, kurš par? Pret. Es domāju, ka labāk uh, vajadzētu pārbaudīt. Man šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Droši vien, ka tā ir labāka atbilde. Tā tad elektroniski balsojam par otro punktu. Šķiet, ka divi nebalso šoreiz. 64 kartes eh, ievietotas, 28 par 31 pret, 5 eh, atturās, tā tad noraidīts. Trešais punkts, kas par pret man šķiet noraidīts. Labi, pārbaudīsim, pārbaudam elektroniski trešais punkts. Labi, Eh, šķiet, eh, ka varbūt, ka labāk par visiem balsot eh, elektroniski. Tātad trešais punkts balsojam elektroniski. Sākam balsot. Viens nebalso, beidzam balsot. 32 pār, ar divu balsu vairākumu pieņemts. Ļoti labi. 30, es atvainojos, ceturtais uh, punkts. Tātad Ceturtais punkts. Sākam elektroniski balsot. Sākam balsot par ceturto punktu. Nu, beidzot, viss ir kārtībā. 27 par 37 pret noraidīts. Sākam elektroniski balsot par piekto punktu. Tātad nobalsosim un pēc tam došu vārdu Tas ir par balsošanas eh, karti. Labi, ja jau iztrūkst jūsu balsošanas karti, tad mēs ņemsim vērā jūsu balsojumu. Jūs varēsiet pacelt roku un norādīt, kā es balsoju. Tad es dodu jums vārdu, lūdzu. Tā tad ir podziņa, kur uzrakstīts uh, Bošs, tā jums ir jānospiež, un tad jūs varēsiet runāt mikrofonā, saka priekšsēdētājs. Jā, priekšsēdētāji, saka Salāto kungs. Es uh, saprotu, ka tautas partija ir panākusi visu balsojumus, kas vajadzīgs, bet uh, tā kā te ir viss uz tādu kā nāža asmens, ja ir iespējams, es gribētu piedalīties balsojumā kaut kādā veidā. Labi, es domāju, tas tehniķiem būs jāņem vērā. Ja tautas partijas uh, balsotāju skaits ir pilnīgs, tad jūs nevarēsiet balsot, jo pēc tajā gadījumā citiem būs liela iebilduma. Labi, tātad mēs esam uh, atrisinājuši visu piektais punkts. 23 par 38 pret noraidīts sastais uh, punkts. Sākam balsot elektroniski par sasto punktu. Noraidīts uh, 12 pār 53 pret sastais punkts. Sākam balsot elektroniski pār sesto punktu. Beidzam balsot. 49 uh, pret, 16 pār noraidīts. Astotais punkts. Astotais punkts. Sākam elektroniski balsot. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 63 pār. Cik skaisti. Vienprātība. Uh, Devītais punkts. Sākam balsot elektroniski par devīto punktu. Seši par 55 pret noraidīts. Sākam elektroniski par desmito punktu. Sākam balsot. 57 pār 7 pret pieņemts. Elektroniski balsojam par 11. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pret 33 pār pieņemts. 12. punkts. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Varētu balsot arī ar rokām, bet droši vien, ka jūs nebūsiet par to. Tātad 33 pār 32 pret pieņemts. 13. punkts. Sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. 42 pret 23 pār noraidīts. 14. punkts. Sākam elektroniski balsot par 14. punktu. Beidzam balsot. 48 pret 16 pār noraidīts. 15. punkts. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 55 pret 9 pār noraidīts. 16. punkts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 32 pret, 31 pār, un tā tad noraidīts. 17. punkts. Sākam balsot elektroniski. Pēdējais punkts, pēdējais balsojums, tas ir 33 pār, 32 pret, tā tad pieņemts. Un elektroniski balsojam par visu rezolūcijas projektu kopumā ar grozījumiem. Labi, 54 par 1 pret 9 atturās un sveicam referentu, sveicam sekretariātu, pateicamies viņiem par lielo darbu un esam beiguši balsošanu. 5 minūtes pārtraukums un pēc tam turpināsim sēdi. Un uh, dosim uh, laiku tiem, kas nav ieinteresēti sēdēt turpmākajā gaitā, pamest zāli. Pregherei le persone che eh, non sono. Dāmas un kungi, es vēlējos lūgt tos,